milzīgs, milzīgs plašs darbs, un tāpēc mēs kā komisija pilnīgi noteikti ar nepacietību gaidām iespēju ar jums, Eiropas parlamentu, šajā jomā sastrādāties. Paldies, komisārs Kunzē. Līdz ar to debats par šo konkrēto jautājumu ir noslēgušās, un balsojums par ziņojumu notiks rīt. Tagad Mums ir palicis vēl viens pēdējais darba kārtības punkts, un tas ir ziņojums par pētniecības pamatprogrammu īstenošanu. To saņu, sagatavojusi Marija de Grasa Karvaļo, un viņai pirmajai arī došu vārdu. Lūdzu. Obrigado, senhor presidente, senhor... Paldies, prieksēdētāji kungs, godātā komisārs kundze. Zinātne un pētniecība, izglītība, arī kultūra - tie ir trīs vaļi, uz kuriem balstās ekonomiskā izaugsme. Tāpēc mums pilnīgi noteikti ir vairāk jāiegulda zinātnē un pētniecībā, un mums ir jāveicina arī zinātnieku apmaiņas programmas. Tātad paraugprakses apmaiņa, dalīšanās ar labākajām zināšanām. Protams, ka mēs dzīvojam patreiz sabiedrībā, kurā zinātne var palīdzēt veselā virknē jomu. Daži skaitli, piemēram, 80% no visiem zinātniekiem strādā ārpus Eiropas Savienības robežām. 69% no visiem patentiem tiek eh, pieņemti valstīs ārpus Eiropas Savienības robežas, un šobrīd mēs investējam zinātnē un pētniecībā daudz mazāk nekā Japāna un Amerikas Savienotās valstis, un tas ir saliekot kopā valsts un privāto finansējumu. Uh, Es uzskatu, ka ja mēs vēlamies kaut ko panākt zinātnē Eiropā, tad eh, mums ir jāveicina gan apstākļi, gan arī finansējumi. Šobrīd zinātnē Eiropā nav nākotnes. Eiropas zinātniskajai sistēmai ir jābūt daudz efektīvākai, un mums ir jāraugās uz regulējuma atvieglojumiem. Ņemot vērā visu iepriekš minēto, es eh, esmu runājusi par to, kā veicināt zinātnes un pētniecības programmas īstenošanu nākotnē un birokrātijas vienkāršošanu. Runājot par šīm problēmām Eiropas Savienībā, tad atbildīgā patiesībā par to ir komisija, kur jau ir izstrādājusi pamatprogrammu. Esmu referente šim ziņojumam, un tāpēc vēlējos vairāk runāt eh, par tā saucamajiem valsts piešķirto finansējumu un par to, kāds ir bir birokrātisko žņaugu džungles. Uh, Ir ārkārtīgi daudz institūcijas, kuras pieņem galīgos lēmumus, un eh, iedzīvotāji, galvenokārt arī zinātnieki, nevienmēr vēlas atbildēt uz visiem jautājumiem. Vēl bez tam ir jārunā par finanšu pārvaldību un tās kontroli. Gan tehniskā, gan zinātniskā projekta novērtēšana ir nepieciešama un tam ir nepieciešama cilvēki. Mums ir nepieciešama arī ri lielāka riska tolerance un birokrātiskās sistēmas vienkāršošana ir nepieciešama arī tāpēc, lai, piemēram, uzņēmumos veicinātu ticamību zinātnieku darbām. Šobrīd mēs esam uzsākuši tādu ceļu, kas būs ērkšķiem klāts, tāpēc es uzskatu, ka tas ir komisijas uzdevums nodrošināt politisko pamatojumu un zinātnisko pamatojumu Eiropas parlamentu un padomas lēmumiem. Vienkāršošanas process arī nākotnē attieksies uz vairākām zinātniskām programmām un ne tikai, piemēram, struktūra fonda tiks pārveidoti. Mums ir nepieciešams programmas ar daudz vienkāršākiem noteikumiem, jo tikai tā mēs varēsim palīdzēt iedzīvotājiem. Vēlētos pateikties gan kolēģiem, gan Beļģijas prezidentūrai, gan komisijai, gan visiem, kuri sniedz savu ieguldījumu ziņojumu uzlabošanā un tekstu radīšanā. Šobrīd mēs runājam par vienkāršotāku finansējumu piešķiršanas ceļu. Mums ir jārunā par ekspertiem, mums ir jārunā par pilnīgi citu kultūru, kā tiek piešķirts finansējums zinātniekiem. Mēs runājam par Eiropas zinātnes un pētniecības uh, flagmani. Un tomēr mums ir jādara vēl daudz vairāk, lai mēs Eiropu padarītu par veiksmīgu vietu, kurā zinātnē attīstīties un augt. Paldies, prieksēdētājs, paldies! Ir vairāk runātāji, kuri ir pieteikušies brīvā mikrofona procedūrā, un tagad dod vārdu Figueido kundzei, lūdzu. Prezident. Paldies, prieksēdētāji kungs! Godātā komisārs kundze! Vēlētos sākt ar to, ka izteikšu komplimentus ziņojumu sagatavotājai par viņas lielisko darbu, jo jebkurā gadījumā septītā zinātnes un ietver programmas eh, procedūru vienkāršošana ir nepieciešama. Kā jau referents savos ievadvārdos pieminēja, tā ir tikai viena no nepieciešamajām reformām, nepieciešamajām reformām, ja mēs vēlamies veicināt un efektivizēt zinātnē piešķirtā finansējuma izmantošanu un arī piešķiršanu. Uh, Tikai tā mēs varēsim veicināt gan vidas aizsardzības, gan arī sociālās iekļaušanas attīstību Eiropā. Un šos divus manas pēdējās pieminētās tēmas komisija ir iekļāvusi savās programmās. Mums ir jānāk klajā ar konkrētiem priekšlikumiem, lai vienkāršot un nevis sarežģīt, sarežģītu procedūru. Uh, Mēs runājam arī par laika termiņiem, arī tie ir jāsakārto. Vēl bez tam ir svarīgi, lai komisija darītu visu, kas tās spēkos, lai programmas saņemtu finansējumu par tekošajiem izdevumiem un nevis tikai pēc tam, kad programma varbūt jau ir noslēgusies. Pie tam šajās programmās vajadzētu ļaut piedarīties, katrā ziņā vieglāk piedalīties MVU. Uh, Es uzskatu, ka visa pamatā ir labāku priekšnoteikumu radīšana, un tāpēc šis priekšlikums ir ļoti svarīgs. Priekšsēdētājs, paldies! Nākamais runātājs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Es e, vēlētos pateikties Marijai Kalvaļo par lielisko ziņojumu. Vēl bez tam vēlētos pateikties arī Eiropas komisijai, kura ir paveikusi savu darba daļu, un es vēlētos, lai komisāri pateiktos arī Kvinna kungam. Komisijas auditoriem nekad nevajadzēja piemērot audita noteikumus, uh, striktā, tik strikti, kā tas līdz šim ir ticis piemērots. Jo patiesībā mēs gandrīz esam piemē, piedzīvojuši katastrofu zinātnes jomā Eiropā. Un tomēr šobrīd pat ņemot vērā veselīgas finanšu pārvaldības noteikums un arī palielinātu riska pārvaldību, Iespējams, ka mums vajadzētu izmantot eh, ideju par to, ka mums ir jāveicina uzticamības palielināšanās pret Zinātniskās pētniecības institūtiem. Tādējādi mēs iespējams varētu labāk veikt sarunas par nākamo finanšu plānu. Tātad mums ir vairāk jāpaskaidro un jāizskaidro tas, ko zināt nozīmē Eiropas Savienībai. Paldies, priekšsēdētājs! Nākamā runātāja ir Marisa Matijas, lūdzu. Obrigada, Paldies, priekšsēdētāja kungs! Sākšu ar to, ka apsveikšu Kalvaļo kundzi par šo veiksmīgo un ļoti aktuālo no ziņojumu. Vēlētos arī uzteikt mūsu darba veidu, tātad Marija strādāja ārkārtīgi demokrātiski, un arī par to vēlētos viņu uzteikt. Sestā zinātnes un pētniecības programma ir ārkārtīgi plaša, patiesībā tā ir lielākā programma zinātnes un pētniecības atbalstam pasaulē. Tāpēc, jebkura priekšlikuma no komisijas puses, mēs tas atbalstam taču parlamenta priekšlikums ir sava veida papildinājums komisijas priekšlikumam. Mēs savā ziņojumā runājam par noteikumu vienkāršošanu. Pie tam ne tikai vienkāršošanu, noteikumiem ir jākļūst skaidrākiem. Mums ir nepieciešama lielāka caurskatāmība, mums ir nepieciešams vairāk iesaistīt uzņēmums, arī mazos un vidējos, mums ir nepieciešams izmantot visus Eiropā atvēlētos līdzekļus. Mēs nedrīkstam līdzekļu piešķiršanu kā ūdeni izliet smiltīs, jo tas viss pazūd birokrātijas džungļos. Zinātnē ir nepieciešama nauda, un mēs pat to varētu rast, bet pa vidu stāv birokrātija. Priekšsēdētāj kungs, es vēlētos pateikt, ka es uzskatu, ka šis ziņojums tiks pieņemts, un lielākā daļa deputātu un arī zinātnieku, ar kuriem esam runājuši augstu novērtē šo darbu, un viņi arī vienmēr ir teikuši, ka zinātnē ir nepieciešams atbalsts un birokrātijas mazināšana. Priekšsēdētājs, paldies! Kelīkungs. Paldies! Priekšsēdētāja kungs. Jebkurā gadījumā visi, ar kuriem esam runājuši, zinātnieki apgalvo, ka finansējuma piešķiršana ir pārāk birokrātiska, un neskatoties uz milzīgiem pūliņiem, cilvēkiem nav iespējams saņemt finansējumu. Pirmkārtām projekta sagatavošana prasa mēnešus, un gala beigās projekts netiek apstiprināts. Tas pats attiecās arī uz kultūras projektiem un izglītības projektiem. Un es uzskatu, ka ja mēs vēlamies sasniegt Eiropa 2020 mērķus, sa samazināt par 25% birokrātisko slogu. Tātad, kā jau es teicu, projekts sagatavošanā ir iekļauts daudz darba, un tomēr mēs visu laiku dzirdam par tām grūtībām, ar kurām ir saistīti dažādi projektu iesniedzēji. Vienkāršošana ir mūsu nākotne. Priekšsēdētais paldies Kelī kungam un tagad Malmstrēms kundzei. Jums ir pēdējais vārds šonakt. Paldies, priekšsēdētāji kungs, godātie deputāti. Jā, arī es vēlētos apsveikt Karvalho kundzi par ļoti plašu skatījumu ziņojumu, un, protams, ka jūsu ziņojumā parādās arī bažas par Eiropas zinātnes jomu. Noteikumi tiešām ir sarežģīti un ir ārkārtīgi smags administratīvais sloks. Šā gada aprīlī komisija sagatavoja ziņojumu tieši par šo tēmu, sagatavojot eh, sarakstu, kurā bija iekļaut gan īstermiņa, gan garāka laika termiņa vienkāršošanas pasākumi. Tas eh, kā triggers palaid starp institucionālās debatas, un komisija vēlas arī pateikties tam, ka jūsu ziņojums ir radījis diskusijas arī citās jomās. Tieši tādu pašu atbalstu šim darbam izteica arī padome, un eh, balstoties uz šo starpinstitucionālo vienošanos, mēs esam panākuši jau daudz. Mēs tiešām esam vienkāršojuši, un eh, vienkāršošanas principi jau ir atrunāti arī jūsu ziņojumā. Juridiskā drošība caurskatāmība un, kā jau šeit izskanēja, ir nepieciešama lielāka uzticēšanās zinātniskajiem institūtiem. Vairāk no jūsu priekšlikumiem ziņojumā un arī padomas atzinumos tos varēs iekļaut jau patreizajā zinātnes un pētniecības programmā. Komisija šobrīd mēģina rast tādus risinājumus, kas ātri varēs tikt īstenoti dzīvē. Ir jāizveido metodoloģija finansējuma piešķiršanai un ir jāveicina arī pirms projekta finansējums un tā saucamo konkrēto summu piešķiršanu konkrētiem risinājumiem. Mēs arī ļoti nopietni uztvērām kritiku par to, ka nav secības, kādā veidā tiek izskatīti projekti, un šobrīd mēs mēģinām izveidot vienotāku projektu iesniegšanas izskatīšanas kārtību. Uh, Vēl bez tam mēs vēlētos izvairīties no novēlojumiem maksājumos par projektu. Taču neaizmirsīsim, ka ir nepieciešams, ja mēs vēlamies būtiskas izmaiņas, tad ir nepieciešams pārskatīt arī finanšu regulu un tās īstenošanas noteikumus. Tikai tad mēs sasniegsim būtiskus soļus. Šobrīd patreizējā struktūra zinātnes un pētniecības projektiem ir eh, tāda, ka Komisija uzskata, ka uh, patreizējā administratīvie slodze nav, sloks nav akceptējams. Un šobrīd, kā jau jūs ziņojumā parādās, ir samērā liels kļūdas risks. Mums ir jāmēģina, sal, mums ir jāmēģina izlīdzināt uzticamību, un, protams, eh, tas viss attiecās arī uz zinātnes un pētniecības institūtiem. Paldies, jūs esat paveikusi ļoti būtisku darbu. Vēlreiz jums paldies. You, es vēlētos pateikties jums, komisārs kundze. Mēs esam pabeiguši debates un rītā par šo ziņojumu balsosim. Rīt tiekamies deviņos šajā pašā zālē, un rītdienas darba kārtība ir tikusi publiskota, un varat to atrast Eiropas parlamenta mājaslapā. Paldies visiem, kas piedalījās, paldies visiem par sadarbību, paldies tulkiem!